Okay, we will do what we did last time. With... Darīsim tāpat kā pagājušreiz. Eh, šķiet, ka šī sistēma darbojas diezgan labi. Es eh, skaitīšu no desmit līdz viens, un uh, tad, kad es teikšu nulle, tad mēs uh, sāksim balsot. Es to darīšu uh, grieķiski, bet jūs varat skaitīt astoņi, septiņi, seši, pieci, četri, 3, 2, 1. Darba kārtība paredz eh, balsojumu par Bēgas kunga ziņojumu Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana, un eh, mēs eh, skatām šo priekšlikumu. Ceturtais grozījums. Kurš par? Pret? atturas noraidīts. Piektais grozījums par pret atturas noraidīts. Sastais grozījums par pret atturas noraidīts. Septītais grozījums par pret atturas noraidīts. Astotais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot! Beidzam balsot. Απορρίπτεται με 467 ψήφους. Noraidīts. 467 balsojuši pret. Pirmais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Otrais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tātad noraidīts. Trešais uh, grozījums. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Tropoloģija 3. Ar... Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad? Mārtiņa kungs lūdzu vārdu. Nu, gan skluce prezidenta. Pavisam īsi priekšsēdētāji kungs. Mēs mai, balsojām par astoto grozījumu, eh, bet mazajā ekrānā bija 7D uzraksts. Eh, Tātad būtu svarīgi, lai parādītos pareizie uzraksti. λύση. Επομένως, αυτό που θα καταγραφεί προφανώς είναι... Paldies. Tas, kas šeit tiek reģistrēts, astotais grozījums, par to mēs nobalsojām. Tagad Makmilēna Mona kungs gribētu izteikties lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Manā balsošanas kartīte nestrādā. Mēs tūlīt nosūtīsim jums kādu, kas jums palīdzēs. Tagad turpināsim. Galīgais balsojums par eh, šo ziņojumu ir vajadzīgs kvalificētais vairākums. Tas būs personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts ar 531 balsi par. Apsveic Beigas kungu. Saskaņā ar darba kārtību tagad ir jābalso par Jūtas Haugas ziņojumu Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījums numur 10 2009, trešā iedaļa komisija. Būs tikai viens balsojums. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 559 pār. Apsveicu Haugas kundzi. Saskaņā ar darbu kārtību tagad jābalso par eh, Klaus Hainer Lēnes ziņojumu pilnvar pārbaude. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Galīgais balsojums par pret atturas pieņemts. Apsveicu Lēnas kungu. Tagad saskaņā ar darba kārtību mums jābalso par pilsoņu brīvību un komitejas dokumentu priekšādātājs pārtrauc. Tātad darbkārtībā ir paredzēts balsojums par pieciem rezolūcijas priekšlikumiem par Dohas attīstības programmas perspektīvām pēc PTO 7. ministru konferences. 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 13. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Trešais grozījums - personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 563 pār. Ceturtais grozījums par pret atturas noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pārbaudīsim. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Tas ir par pirmo grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. 358 balsojuši par. Sestais grozījums par. Noredīts, es atvainojos, tātad uh, otrais grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Sastos atkrita. Dezīra kungs gribētu kaut ko teikt lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, es gribēju pateikt, ja es pareizi saprotu papastankus kunga grozījumu, tad ir nepieciešams atsaukt visas, visus atbalstus eksportam, un sociāls grupa tādā gadījumā atbalsta šo grozījumu. Paldies! Piektais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 326 par. Pieņemts. Septītais grozījums par. Pret. Atturas. Noraidīts. Eh, sākotnējais eh, teksts 12. apkopa par pret atturas pieņemts. Tagad 13. Eh, no sākotnējā teksta personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 Devītais grozījums divas daļas, abas divas personālais balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 366 balsīm pret. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. 493 pār pieņemts. Astotais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 351 balss pret. Tā tad atgriežamies pie sākotnējā teksta. 14. punkts, personālais balsojums, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. 574 balsis par pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. 360 par pieņemts. 16. ir atsaukts grozījums, 10. grozījums, e, personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. 364 pret noraidīts. Tagad atgriežamies pie sākotnējā teksta 18. Kurš par? Pret? Atturas? Vajadzētu pārbaudīt, lūdzu. Tātad, sakotnējais teksts, 18. punkts, pārbaudām elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. 358 pār pieņemts. Un tagad eh, noslēdzošais balsojums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 370 par. Pieņemts. 125 pret, 125 atturas. Tad tagad pēdējais balsojums, bet būsim uzmanīgi. Pulksten 12. tiek piešķirta Sakarava balva. Un tagad eh, es ļoti lēni rīkošos, lai neviens neatstātu zāli. Balsosim ļoti lēni. Tātad darba kārtība. Nākamais darba kārtības punkts ir balsojums par rezolūcijas priekšlikumu, kuru iesniegusi Pilsonisko brīvību komitejā. saistībā tātad ar attiecīgo ziņojumu. Tātad pēc piektā punkta mums ir divi grozījumi. Tātad pirmais un otrais. Mēs balsosim divās daļās. Pirmā daļa. Kurš ir pār pirmo daļu? Kurš pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad es to pārbaudīšu. Sākam balsot. Phone call if you don't mind. <laughs> Tagad man ir jāpiezvana. Un es eh, beidzam balsot. 502 pār pieņemts. Tagad otrā daļa, kurš par, pret. Tas man patiešām ir jāpārbauda. Tā tad atturas. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar 272 balsīm. Tagad 11. Eh, punkts sākotnējais teksts par par pret atturas pieņemts. Un tagad noslēgumā tātad e, noslēgcošais balsojums par pret atturas pieņemts. Es lūdzu visus palikt savās vietās, e, jo būs e, pēc septiņām, astoņām minūtēm Saharova balvas piešķiršana. Tagad balsojumu skaidrojumi. Viss pirms tātad par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu Brežinas kungs. Είναι παρόν ο κύριος Μπρεζίνας. Μπρεζίνας κούγκς ir zālē. Es balsoju